un tas ir padomes nostājas attiecībā uz vispārējā budžeta projektu izklāsts 2016. finanšu gads. Un tagad vārds Grameņas kungam, eh, kurš pārstāv padomi. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Godāti Eiropas parlamenta deputāti, komisāres kundze, dāmas un kungi, man tas gods jūs iepazīstināt ar padomes nostāju Savienības budžetam 2016. gadā šo nostāju padome vienbalsīgi apstiprināja 4. septembrī. Galvenais mērķis ir atbalstīt ekonomikas atlapšanu, investīcijas un darba vietu radīšanu no vienas puses un no otras puses finansēt migrācijas politiku un Eiropas Savienības ārējo darbību. Budžets apspoguļo uh, iekšējo solidaritāti un solidaritāti, kas vērsta arī uz uh, ārpusi. Šeit ir divas daļas. Pirmā ir veltīta manā runā aktuāliem jautājumiem, un otrajā daļā ir runa par septiņiem pamata eh, principiem saistībā ar padomes eh, lēmumu, un eh, pēc tam runāsim par detaļām. Ņemot vērā traģiskos notikumus, ar ko mēs saskaramies, desmitiem tūkstošu bēgļu, uh, Uh, bēg no kara plosītiem reģioniem un dodas uz Eiropu. Tādēļ ir jāuzsver uh, tas atbalsts, ko šobrīd Eiropas Savienība tiem sniedz uh, līdztekus dalību valstu veikumam. Eiropas Savienības uh, sniegtais atbalsts migrācijas krīzes kontekstā un bēgļiem e, skatāms ārējās un iekšējās solidaritātes kontekstā. Daži skaitļi kopīgie līdzekļi ir MIF un 3,8 e, miljārdi eiro un no otra fonda 3,6 miljārdi miljārdi laika posmā no 2014. līdz 2020. gadam. Šajā gadā vairāk nekā 215 nacionālās programmas apstiprināts viena miljārda apjoma saistību apropriācijās. Jau 210 miljonus komisija ir izmaksājusi un ārkārtas palīdzības elements ir palīdzē, palīdzējis piešķirt 60 miljārdus, miljonus, es atvainojos. Padome 2015. gada maijā apstiprināja Eiropas migrācijas darba kārtību ar četriem pamat, eh, četrām pamatnostādnēm un esam apstiprinājuši pieco, piekto budžeta grozījumu projektu. Eiropas Savienība ir galvenais uh, finansējuma piešķīrējs uh, reģioniem, kas atrodas uh, Sīrijas reģionā. 855 miljoni ir piešķirti bēgļiem Sīrijā, Jordānijā uh, un uh, Turcijā un 200, 2016. gadām ir piešķirts 155 miljoni Itālijai un Grieķijai atbalsts sniegšanai. Par šiem jautājumiem rīt uh, runās komisijas priekšsēdētājs Žans Klots Junkers, uh, runājot par situāciju Eiropas Savienībā. Viņš uh, ir iecerējis prezentēt jaunu pasākumu kopumu šai jomā otrā daļa. Tā tad ir veltīts septiņiem pamatprincipiem, kas uz kā balstījās pamat darbs padomē. Tātad pirmkārt nokārtot nesamaksāto rēķinu problēmu, tā būtu jāatrasina līdz 2016. gada beigām un Padome arī ir paredzējis veikt pasākumus, lai to varētu izdarīt līdz nākamā gada beigām. Otrakārt, padome saglabāja visas dotācijas, kas bija paredzēts Eiropas strateģisko investīciju fondām 2016. gadā. Tā ir absolūta prioritāte. Treškārt, migrācijas politika. Tai ir piešķirti lieli līdzekļi un pagaidu pasākumi atbalstot Grieķiju un Itāliju pārvietojot 40 tūkstoši bēgļu tāpat uh, integrācijas pasākumu 515 miljoni, kas ir ievērojams pieaugums salīdzinot ar uh, šo gadu, un tāpat arī humanās palīdzības finansējums pieaug par 16%, sasniedzot vairāk nekā 1 miljārdu eiro. Piektais princips ir finansējuma samazinājums attiecībā uz pasākumiem uh, pēc šādiem parametriem, ņemot vērā uh, programmu īstenošanas reālo līmeni un absorpcijas kapacitāti, uh, kas tiek reāli vērtēta atsevišķām programmām. Sestais pamatprincips ir budžeta posteņu korekcija attiecībā uz uh, tiem posteņiem, kur bija paredzēts ļoti liels uh, palielinājums. Šeit tiek veiktas korekcijas uz leju, bet ja paskatāmies absolūtās uh, summās, tad finansējums joprojām ievērojami tiek palielināts. Un septītais un pēdējais princips ņemot vērā politisko nestabilitāti un brīžām dramatisko situāciju Eiropas Savienības kaimiņos, padome paredz saglabāt rezerves, lai būtu iespējams rīkoties, ja konflikti tālāk eskalētos. Tagad es īsumā pievērsīšos padomes nostājas detaļām. Tātad to vienprātīgi padomu apstiprināja 4. septembrī, un šie priekšlikumi ir šādi. 153,3 miljārdi eiro un 141,2 e, eiro maksājuma apropriācijas, un šeit ir e, tātad maksājumu pa, pieaugums par 0,6% un sa, saistību apropriācijām ir samazinājums par 0,45%. Tātad šie skaitļi ir tuvi komisijas ierosinājumam. Šādā veidā mēs varam samazināt atšķirības starp saistību un maksājumu apropriācijām, un līdz ar to arī samazinās risks, ka varētu rasties nesamaks, neatmaksāti rēķini. Ja mēs eh, skatāmies kategoriju par kategoriju, pēc kategorijas, tad, tad izaugsme. Uh, kas ir uh, prioritāte, domājot par uh, nodarbinātību, šeit ir pieaugums 0,6% maksājumiem un 7% saistībām. Runājot par strateģisko investīciju fondu, kas ir absolūta prioritāte. Šeit ir saglabāts līdzekļu pārvietojums no programmas apvārsnes 2020 un Connecting Europe Facility instrumenta. Tā tiek samazināts finansējums lieliem infrastruktūras projektiem Galileo ITER Kopernikus un kop uzņēmumiem. Par spīti šiem samazinājumiem. Kopējais finansējums apvārsim 2020 pieaug par uh, 9,3% jau 840 miljoniem un kopsumma ir 9,9 miljārdi tālāk Eiropas Savienojumu instrumenta samazinājuma rezultātā tomēr pieaugums ir par 53%, par 670 miljoniem un kopumā uh, šis uh, finansējums ir 2,3. 203 miljārdi. Tālāk programmas Kosme un Erasmus kas ir ļoti augstu vērtētas, tās neskar šis uh, finansējuma samazinājums. Erasmus Plus finansējums ir 1,8 uh, miljārdi 2016. gadā, jeb 30% pieaugums salīdzinot ar 2015. gadu kategorijā e, ekonomiskā, sociālā, teritoriālā kofa kohēzija par 0,45% samazinājums, tālāk dabas resursi arī šeit ir par 0,40% samazināt maksājumu un 0,3% saistības. Trešajā kategorijā drošība pilsonība, par to jau es runāju runas pirmajā daļā, šeit finansējums ievērojami pieaugs salīdzinājumā ar šo gadu par 2,8 par 8,7% eh, saistībās un 15% maksājumos. Runājot par migrācijas jomu, tā ir eh, Eiropas Savienības prioritāte. Eiropas Savienība arī ir iedarbinājusi elastības instrumentu kategorijā 4 padomi ņēmus vērā komisijas priekšlikumus lielā mērā par 22,5 eh, 4% pieauga um, šis finansējums līdz 9 miljārdiem attiecībā uz civilu aizsardzību un humāno palīdzību, uh, sniedzot uh, uh tā starpā arī atbalstu palestīniešiem un arējiem pasākumiem. Piektajā kategorijā Šeit ir runa par 31 miljārdu samazinājumu, bet tas neietekmēs Eiropas Savienības institūciju darbību. Parlamenta administratīvais budžets nesamazinās, bet mēs uzmanīgi sekojam tā, lai tiktu ievērots mērķis samazināt darbinieku skaitu par 5% līdz 2017. gadam. Par to tika lēmts jūlijā trialogā par budžetu runājot Tātad mēs runājām ar padomi, parlamentu un um, um par šiem jautājumiem. Un noslēgumā priekšsēdētājas kundze godātie parlamenta deputāti apzinoties to, kādi izaicinājumi mūs sagaida nākotnē, tīpaši migrācijas jomā, un ņemot vērā konfliktus, kas uh, intensificējas uh, Eiropas Savienības kaimiņu zemēs, uh, padome uzskatīja, ka ir nepieciešams panākt līdzsvarotu kompromisu un atbildīgu kompromisu, saglabājot manevrēšanas iespējas, lai mēs tiktu galā ar es, situācijas eskalāciju. Un mums ir jādomā par iekšējo un ārējo solidaritāti šajā kontekstā. Paldies! Paldies. Tagad vārds Kretu kundzei komisijas vārdā. Thank you very much, Chair, Madam la Paldies, priekšsēdētāji, priekšsēdēs kundze, dargie ministri, godājumie deputāti, dāmas un kungi. Vēlos sākumā pateikties Grameņa kungam par padomes nostājas iepazīstināšanu saistībā ar 2016. gadu finanšu gadu. Komisija pilnībā piekrīt tam, ka budžeta disciplīna un uh, rūpīgs, pā, rūpīga pārvaldība tas, ko pilsoņi no mums gaida, taču pilsoņi arī gaida to, lai mēs ķertos klāt ārkārtas uh, pasākumiem, kad notiek tik daudz dažādu krīžu. Junkerkungs rītdien runā par stāvokli savienībā, uh, prezentēs savu priekšlikumu bēgļu krīzei pati vakardien, lai tik cīnītos ar krīzi piena nozerē, komisija prezentēja savu pakotni, kas ir 500 miljonu eiro. Tiks sagatavot arī attiecīgi vēstuli, grozījuma vēstuli, kur tiks prezentēta oktobrī un kur tiks prezentēti arī skaidri, kas ir saistīti ar lauksaimniecību Runājot par 2016. gada skaitļiem un budžetu, šeit tiek ņemts vērā visas politiskās prioritātes, lai stimulētu investīcijas, izaugsmi, darba vietas, tas viss, kas ir iekļauts EFSI. Šeit tiek veikt grozījumi pirmajā vēstulē, lai tiktu galā ar tiem izaicinājumiem, kas mums saistīti ar migrāciju. Mūsu priekšlikums ir 1,2 miljārdi E, saistībās un 1,6 miljārdi maksājumies. Un kopumā 2016. gadam priekšlikums ir paredzēts atbildīgs, e, kas ņem vērā visas e, nepieciešamības Eiropā, kā arī neparedzētas krīzes, runāt par maksājumiem. Šeit vēlamies sasniegt uh, stabilu budžetu kohēzijas politikā. Mēs apsveicam padomes nostāju attiecībā uz 2016. gada budžetu izdevumu kategorijā 1B. Taču šeit mm, Mēs satraucamies par samazinājumu, kur pamatojums ir uh, zemais izpildes līmenis jūnija vidū. Daudzās budžeta budžeta posteņos, kur ir pier, piedāvāti samazinājumi, ir īstenošanas rādītāji ievērojami uzlabojušies salīdzinot ar jūniju, tīpaši ceturtajā kategorijā, un tādēļ nav pamatojumi samazināt šīs pozīcijas. Tālāk par saistību apropriācijā. Mums ir uh, gandarījums, ka padome atbalsta komisijas priekšlikumu par migrāciju 2015. gadā tika veikti pasākumi, lai risinātu šo problēmu, ir 23 nacionālās programmas un ārējās drošības fonds ir iedarbināts un ir jau piešķirt 205 miljoni priekšfinansējumu no šiem fondiem un 122 miljā, miljoni no migrācijas fonda un 83 miljoni no iekšējās drošības fonda fonda. Nauda tagad būs izmantojama, bet 2016. gada budžets turpina tendenci, kas tika uh, iedibināta šajos budžeta grozījumos. Tālāk. Kategorija 1A izaugsme un nodarbinātība mēs neatbalstām uh, samazinājumu apvārsniem 2020 un Connecting Europe instrumentam. Uh, mums jāpieturas pie vienošanās par FC uh, finansēm. Tālāk, ceturtajā kategorijā ir runa par pirmsiestāšanās un kaimiņu attiecību politikas finansējumu. Uh, samazinājumi varētu būt pretrunā ar kopīgiem politiskiem mērķiem. Uh, Jau daudz vairākus gadus komisija attiecībā uz administratīviem izdevumiem veic ietaupījums, uzlabojot administrācijas darbību. Mēs virzamies uz izvirzīto mērķi par 5% samazināt darbinieku skaitu piecu gadu laikā. Es minēšu tikai vienu piemēru. Komis komisijā, ja mums būtu jāsamazina par 19 miljoniem finansējums, tad mums būtu jāsamazina vēl par 306 darbiniekiem darbinieku skaits 2016. gadā tas skārtu arī aģentūras, un tas ļoti negatīvi ietekmētu programmu īstenošanu kopumā oktobra vidū komisija nāks ar budžeta grosījumu vēstuli, lai ņemtu vērā jaunās migrācijas pakotnes eh, finansiālās nepieciešamības. Mēs eh, ceram uz parlamenta atbalstu un uz to, ka pēc eh, samierināšanās procedūras varēsim vienoties par 2016. gada budžetu. Paldies! komisārs kundze. Tagad vārds Fernandes kungam. Obrigado. Paldies, priekšsēdētāji. Vismaz gribētu sveikt komisārs kundzi un arī padomus pārstāvjus un gribētu sveikt visus kolēģus. Šajā jomā parlaments ieņēma tādu atsevišķu nostāju, un parlamentam ir ļoti skaidrs mandāts, ir vairākas rezolūcijas, piemēram, jūlija rezolūcija par šo jautājumu, un mēs esam saskaņoti, nosakot mūsu prioritātes, mēs aizsargājam nodarbinātības eh, situāciju, uzņēmē darbību, iekšējo un ārējo solidaritāti, un eh, mēs uh, To pasakām arī savās rezolūcijās. Tas, protams, atstāja ietekmi, ietekmi arī uz 1A eh, kategoriju, tas, protams, ietekmē arī uz apvāršanu 2020 un arī Connecting Europe Facility un arī interkonektivitātes mehānismu Eiropā. Mums ir arī Eiropas jaunas iniciatīvas, kas ir jāturpina, bet vienlaikus mēs arī konstatējam, ka mēs nedrīkstētu būt tādi divnozīmīgi, pārprotam, bet mums ir jābūt ļoti skaidriem. Mēs esam skaidri pateikuši, ka migrācijas jautājums ir svarīgs, bēgļu jautājums ir svarīgs. Protams, tas ir arī jāsaskaņo ar mūsu budžetu. Solidaritāte jau nedzīvo no skaistiem vārdiem, solidaritāte ir arī jāizteno darbos. Un ja es tagad uzklausu padomis pārstāvi, tad šķiet, ka padomi vispār nav paredzējusi samazinājumus, bet eh, vēlas risināt migrācijas situāciju. Kategorija 4B, 4. kategorijā 450 miljoni tiks samazināti maksājumi. Un 4. Eh, kategorijā ir eh, arī instruments, kas ir samazināts par 150 instrumentu, tad arī kaimiņu attiecību instruments, arī tur 100 miljonu eiro ir paredzēts samazinājums, un tad ir atbalsts lai cīnītos pret nabadzību vidusjūras reģionā. 50 miljonu eiro ir samazinājums, tad arī vairāk nekā 160 miljonu tiek samazināts arī attīstības instruments. Tas nozīmē, ka padomi samazina, samazina un samazina, kad runa, piemēram, komisijas uh, priekšlikumiem. Vairāk nekā 1 miljārds ir paredzēts samazinājumam. Man tāds iespējas, ka padoms pārstāvis atsaucās uz 2018. Eh, gadu kompromisu un nevis 2015. gadu. To vajadzētu arī zināt, ka vienbalsīgi jau bija 2014. un 2020. gada Eiropas Savienības budžeta saskaņošana, un tas atbilst arī IKP vienam procentam, bet šeit ir noticis samazinājums Komisija ir samazinājusi, bet padomu turpina samazināt un svītrot. To mēs nevaram pieņemt, mēs nevaram to saprast, jo tas nav saskaņoti, ko dara padome. Tas arī neatbilst viņu pašu prioritātēm. Un padome tagad nevar teikt, tūlīt beigšu runāt priekšsēdētāji, bet man paredzēt četras minūtes. Padome jau nevar teikt, ka šeit. Uh, nebūs tās budžeta uh, pozīcijas, uh, kur būtu ļoti laba absorpcija, bet uh, jā, nevar teikt, ka uh, fonds interkonektivitātei Eiropā tiks samazināts, jo tās ir nepieciešams iniciatīvas un uh, ir ļoti labi tiek izmantot šīs programmas praksē. Tādēļ es nesaprotu, kādēļ jūs sakāt šādus vārdus un vienlaikus uh, rīkoties arī savādāk. Un vienlaikus jūs runājat plenārsēdē, bet uh, te pašā laikā jūs zināt, ka situācija ir savādāka nekā jūs sakāt. Tur vajadzētu drusku nokaunēties, nosargt ja saku šādus vārdus, jo ļoti skaidri ir redzams, ka tas, ko jūs sakāt, nesakrīt ar to, ko iesaka padome un ar samazinājumiem. Patiesībā jūs rīcībā bija trīs minūtes, un tagad vārds deprēkungam arī viņa rīcībā trīs minūtes. Paldies, priekšsētētā. Jūs teicāt četras minūtes. Nu, tas bija tikai tāds joks priekšsēdētājs kundzē, uh, padomēs uh, priekšsēdētāja uh, komisārs kundze, dāmas un kungi. Runājot par maksājumu apropriācijām pagājušajā gadā mēs centāmies risināt dramatisko nesamaksāto rēķinu problēmu. Tagad šī situācija šogad nav laba, bet tā ir stabilizējusies un uzlabosies nākamgad. Bet uh, līdz uh, daudzgadu finanšu schēmas beigām atkal šīs maksājuma apjoms var pieaugt, jo nekas struktūrāli nav darīts, lai to novērstu Runājot par 2016. gada budžetu, mums šeit ir trīs galvenās prioritātes, un to atzīst praktiski visi atbildīgie politiķi. Proti stimulēt ekonomikas attīstību, otrkārt humāni un cilvēcīgi uh, uh, atbalstīt bēgļus, kuri meklē patvērumu mūsu teritorijā un treškārt saglabāt modrību, ņemot vērā teroristu uzbrukuma draudus mums. Es pieminēju šo trešo izaicinājumu, lai atgādinātu, ka ir jāstiprina gan tehniskie, gan cilvēku resursi, kas ir nepieciešami Eiropas Savienības institūcijām un atbildīgai aģentūrai, kas nodrošina informācijas apmaiņu cīņai pret terorismu un strādā pie terora aktu novēršanas. Runājot par finansēm, kas paredzēts padomes priekšlikumā un pat komisijas priekšlikumā, ir nepietiekams viens no vissteidzīgākiem jautājumiem, kas jārisina šobrīd, ir uh, vē, līdz šim nepieredzētā vēgļu plūsma, kas uh, meklē pie mums patvērumu. Mēs atbalstam uh, Junkera uh, kunga orientāciju šajā jautājumā, bet ne Orbanu kungu pieju. Runājot par 2016. gada budžetu, ir paredzēts 169 miljonu eiro palielinājums salīdzinot ar šo gadu, bet ar to nepietiks. Ir tīpaši ņemot vērā bēgļu pārvietošanas izdevums, kas strauji pieaug, ja šorīt nāks klajā uh, Junkers ar ierosinājumu pārvietot uh, Uh, papildus 120 tūkstoši bēgļu līdz sakus 40 tūkstošiem bēgļu, tad šeit ir runa jau par 960 miljārdiem, miljoniem atvainojas saskaņā ar uh, uh, šīm izmaksām. Un līdz ar to padome tāpat laikā samazina finansējumu apvārsnim 2020 un Eiropas Savienošanas instrumentam uh, 2014. 15. gadā šāds uh, samazinājums ir nepieņemams, jo tas neatbilst aktuālais situācijai. Paldies! Un tagad vārds Grāmēņas kungām uh, devašu noslēgumu. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Šobrīd nav īstais laiks uh, iedziļināties pamat diskusijā par uh, padomes priekšlikumu un uh, abu referentu uh, komentāri tiek uzklausīti. Es pateicos Deprēkungam un Fernandes kungam par viņu apņēmību aizstāvēt dažāda veida finansējumu. Es tikai gribēju norādīt, ka samazinājumi, ko veica padome, mm, ir jāskata attiecībā uz komisijas priekšlikumu, bet šis komisijas priekšlikums paredzēja ievērojamu finansējumu samazinājumu sākumā ar izējas situāciju. Piemēram, kategorijā 4 maksājumu uh, apropriācijas pieaug par 45%, Uh, vai 22,8 miljārdiem salīdzinājumā ar šo gadu. Bet, kā jau es teicu, neiedziļināsimies detaļās šodien. Man prieks tāpat dzirdēt, ka man, man, manu runu uztvēra kā kaut ko līrisku, kaut gan man šķita, ka mana runa ir ļoti piezemēta. Uh, Un nākošreiz ar jums tiekoties, gribu teikt, ka esam apņēmības pilni ar jums cieši sadarboties, ieklausīties jūsu priekšlikumos, un es uh, vēlos, uh, lai mums būtu godīga un konstruktīva sadarbība, lai varētu panākt kompromisu kuru, protams, nebūs viegli panākt, jo mēs zinām, ka Uh, mūs sagaida papildu izdevumi, uh, tādēļ, ka ir radušās uh, neparedzamas situācijas, kas eskalējas. Rīt Junker kungs runās par migrācijas situāciju un arī tāpat lauksainēcības jomā būs nepieciešams papildu finansējums, līdz ar to būs grūti uh, Uh, pabeigt darbu pie budžeta, bet es gribu teikt, ka mēs uh, liksim kārtis galdā un centīsimies panākt atbildīgu, ilgspējīgu kompromisu, lai nodrošinātu solidaritāti ārpas, ar ārpasauli un nodrošinātu izaugsmi un nodarbinātību Eiropas Savienībā. Paldies! Uh, saka priekšstādātāji, debatas ir noslēgušās. Par šo jautājumu pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Mm, vienu brīdi pagaidīsim, līdz uh, zālē ienāks Avramopulas kungs.